publiski arī gan par vispārējo situāciju valstī, gan par atsevišķiem gadījumiem. Paldies! Paldies Levandovska kungam! Noslēgumā ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi. Ar to arī beidzam debatas. Pēc eh, debatēm arī sekos balsošana. Nākamais temats ir Azerbaidžanā. Ilgarma Madova lieta. Vispirms došu vārdu autoriem. Geringa Daudenberga pirmā lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Bieżący rok. Paldies, priekšsēdētāji. Šim gadam bija jābūt gaišam, labam gadam Azerbaidžānai. Azerbaidžāna gatavojās prezidenta vēlēšanām, un tāpēc ārkārtīgi skumi, ka opozīcija tiek iebiedēta Tāpat bažas raisa tas, ka Baku augstskolas un opozīcijas vadītājs Helgārs Madovs tīcis patvaļīgi arestēts. Azerbaidžanam ir jāattaisno tās cerības, eh, kas to liktas, pēc tam, ka tā pauda saistības attiecībā uz eh, cilvēktiesību konvenciju. Īpaši ņemot vērā, ka tā uzņēmās rotējošo prezidentūru. Uh, Uh, uzņemsies robežu protokolu 2014. gadā. Azerbaidžāna ir paudusi saistības Eiropas padomē un EDSO. Mēs aicinām tūlīt pat atbrīvot Ilgaru Mamādavu un arī citus politieslodzītos Azerbaidžānā. Azerbaidžānā jāizteno reformas un jānodrošina brīvi un godīgi tiesas procesi visiem. Paldies Geringerai Dodenbergai, tālāk Hēpner kungs uz pusotru minūti. Jā, paldies priekšsarētāji, godātie kolēģi, kolēģis. Šī gada oktobrī Azerbaidžānā būs vēlēšanas. Jau gadu desmitiem Alieva ģimene ir bijusi pie varas sākumā tēvs, pēc tam dēls. Tas ir republika. Ilgārs Mamādovs, kā Republikāņu alternatīvās partijas vadītājs, izsludināja savu kandidēšanu pret pašreizējo prezidentu. Izmaīlī pilsētā notika publiski tikšanās, un pēc tās viņa Mamādovs tikās ar sabiedrību, ar žurnālistiem, pēc tā tika arestēts, un viņam izvirzīts apsūdzības kūdīšanu uz nemieriem. Un tas ir tikai viens no neskaitāmiem šādiem gadījumiem Azerbaidžānā, kur iedzīvotāji pazūd, kur iedzīvotāji tiek arestēti ne tāpēc, ka viņi kaut ko izdarījuši pierādām, bet gan tāpēc, ka viņi ir politiski izteikušies savādāk nekā tas patiktos valdošajam režīmam. Azerbaidžāna sadarbojas ar Eiropas Savienību, un arī mēs esam interesēti šajā sabiedrībā, bet mums vajadzētu skaidri paust, ka šādas sadarbības centrs arī Austrum partnerības ietvaros, asociācijas vienošanās ietvaros, ir demokrātijas, vārda brīvības, pulcēšanās brīvības, plašsaziņas līdzekļu brīvības atspūgs, un bez tā nav iespējama šāda sadarbība. Paldies. Lies paldies kolēģim Hefneram. Tālāk Šākis kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji komisārkungs kolēģi. Azerbaidžana pati ir apņēmusies ievērot uh, cilvēktiesības un tiesiskumu austrumu partnerības ietvaros un ņemot vērā tās līdzdalību Eiropas padomos un ECO. Bet jāsaka, šie vārdi nedrīkst būt tikai paraksti uz papīra, nē, tam ir jāatsako arī darbībām. Nedrīkst būt represijas pret pilsonisko sabiedrību, ierobežojumu plašsaziņas līdzekļiem un Ilgaru Madavu ir tūlīt pat jāatbrīvo un apsūdzības pret viņu jāatceļ. Žurnālisti iebiedēšana, demonstrācija, dalībnieku aizturēšana, tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams. Es gribu mudināt priekšādātāju Barozu eh, cilvēktiesības un izteikt un plašsaņas līdzekļu brīvību notvert, uzskatīt par sarunu pašu kodolu, kad viņš tiksies ar Alievu. Uh, Nedrīkstam pieļaut to, ka ekonomiskās intereses aiz, aizēnos to, cik svarīgs ir cilvēktiesības. Azerbaidžāns iedzīvotājs skatās uz Eiropas saimnību kā uz vērtību templi, un viņi dara to pamatot. Mēs nedrīkstam viņiem uzgriezt muguru šiem cilvēkiem, kas ir cel pelnījuši to, ka mēs aizstāvam arī viņu cilvēktiesības un vārdu brīvību. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk uz vienu minūtu Kabrnoka kungs lūdzu. priekšsēdētāji. Nē, esmu gan autors, eh, nē, esmu gan autors šīs eh, rezolūcijas priekšlikumam, tāpēc varbūt to noņemiet no attēla. Bet es gribēju teikt, ka rezolūcijā mēs aicinām Azerbaidžāna valdību ātri izskatīt Ilgāra Mamādava lietu un uzstājam, ka viņš ir jāatbrīvo no aizturēšanas. Viņš ir prezidenta kandidāts un viņam vajadzētu spēt piedalīties vēlēšanu kampaņā. Viņam turklāt vajadzētu spēt īstenot šo kampaņu atbilstīgā kārtā. Mamadava lietā nedrīkstam atsaukties uz tādām lietām, kā neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, NVO, brīvas vēlēšanas un tā tālāk. Vai SAO biroju darbība. Mums ir komitejas un delegācijas, kas strādā pie šādām lietām. Te Eiropas parlamentu deputāti šeit tajā vispār nav interesēti. Cik skumji. Paldies, Kabrnok kungam. Tālāk pusotra minūte Veržijā kundzē. Nē, zilās kartiņas jautājums no Poselt kunga. Jā, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot jautājumu kolēģim, vai viņš var eh, padomāt, eh, kā mēs jutāmies 1989. Eh, gadā, kad mēs domājam par poļiem aiz dzels priekškara. Tolaik mēs neiedziļinājāmies tādā slepenajā diplomātijā, tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc mums tagad, tagad tas ir jādara. Cabinah kungs, vai jūs vēlaties atbildēt? V žádném případě neříkám, že... Nekādā gadījumā es negribētu teikt, ka mēs eh, nedrīkstam aizstāvēt cilvēktiesības. Man nācās eh, anulēt mūsu sarunas, kas bija paredzētas, ka notiks Baku, tāpēc, ka neviens eh, kolēģis no parlamenta nebūtu gatavs braukt uz Baku, lai tur runātu par cilvēktiesībām. Tieši tāpēc arī delegācijas brauciens bija jāatliek. Pirms gadā mums bija sarunas Briselē. Neviens eh, Eiropas parlamentā deputāts neieradās uz šīm sarunām. Un, eh, nu, tādas ir šīs lietas, kad mums ir jādomā par uh, to, kas notiek uh, cilvēktiesību jomā. Nu, iespējams, es nevarētu arī piekrist tam, kas šeit notiek. Paldies, Cabernoka. Paldies, Cabernoka kungam. Šķiet, ka kaut kas nogais greizi ar tulkojumu. Vācu valodas tulkojums bija pieejams Angļu kanālā, bet nu, mēs pārbaudīsim tā viss, kas tur noticis ar kanāliem. Tālāk došu vārdu Tunun Hogersteins kundzei. Oh, entschuldigung. Atvainojiet, atvainojiet, Veržjā kundze pirmā. Pilnīgi piemiesi jūs atvainojiet, Veržjā kundze, jums pusotru minūti vispirms. Priekšsēdētāji, cik savādi ka Kavarno kungs mums teica, ka viņš nav rezolūcijas autors, bet viņa grupa taču ir kā līdzautori parakstījusies zem tīs rezolūcijas. Bet nu labi, lai nu paliek šī detaļa. Pirms gada simtiem cilvēku izgāja ielās Baku, lai pieprasītu demokrātiskas reformas. Valdība reaģēja ar represīvu vilni. Viņi tiek iemesti cietumā, opozīciju līderi arestēti, demonstrācija izjaukta. Pilsonisko organizāciju darbs tika izjaukts un eh, īstenot kriminālu vajāšanu pret šādu organizāciju pārstāvjiem. Alijevs, autokrātiskais prezidents, iemeta cietumā arī Ilgarmā Mādavu, un tas ir tikai vēl viens pierādījums tam, cik autokrātiski ir šis režīms. Nu, redzam arī, kas notiek attiecībā uz Turciju. Nedrīkstam aizmirst, ka Azerbaidžānas varas iestādes izmantījušas arī asaru gāzi un dažāda veida uh, stekus un tā tālāk, lai vērstos pret manifestāciju iedzīvotājiem. Azerbaidžāna kopš 2009. gada eh, ir iesaistīsies sarunās. Tā ir viena eh, no. Un šobrīd eh, tā strādā pie asociācijas nolīguma noslēgšanas. Kādu secinājumu varam izdarīt no šādām partnerattiecībām? Ko tad varam darīt, lai kaut kādā veidā šai valstī palīdzētu? Kādas ir mūsu prasības? Vai mēs beidzot gūsim mācību arī no pagātnes? Līdzīgi veidi sarunas par asociācijas nolīgumu bija tika slēgts arī ar Benālī režīmu Tunisijā. Tas nav pieļaujams. Šāda veida asociācijas nolīgums sarunām nav nekādas jēgas, ja to īstenojam ar valsti, kur pie varas ir šādi autokrātiski cilvēki. Paldies, Peržijā kundzei. Tagad došu vārdu Tūnas un Hoņštainas kundzei uh, pusotru minūti. Paldies, priekšādētāji. Oponentu ieslodzīšana, potenciālu prezidentu spīdzināšana ir skandāls. Jo īpaši, ja tas notiek valstī, kas eh, cenšas eh, ietērpties eh, demokrātijas drānās. Azerbaidžāna ir Eiropas padomē, tā būs rotējošā prezidentūras valsts 2014. gadā, Eiropas Savienības Azerbaidžānas sarunas par asociācijas nolīkumu turpinās. Un tomēr prezidenta amata kandidāts ir cietumā, kur viņš cieš no nepiedienīgas apiešanās. Daudzi cilvēki vēlējās, lai šī rezolūcija būtu mm, striktāka, lai tā vairāk aizstāvētu Mamadeu kungu, un es varētu to atbalstīt. Paldies, Tunis un Honštāns kundzei. Tie būtu visi rezolūcijas sagatavotāji. Tagad izteiksies politisko grupu runātāji. Pirmā būs Makovēja kundze. Paldies, priekšādātāji. Es nosodu Ilgarā Mamādova arestu, kas notika 4. februārī pēc mierīgiem protestiem. Nav doti nekādi iemesli šai ieslodzīšanai. Pret viņu ir izteiktas nepatiesas apsūdzības. Viņu apvaino kaut kādā vardarbīgā rīcībā. Taču šie protesti bija mierīgi. Un uh, ikvienam cilvēkam būtu jābūt tiesībām kritizēt savu valdību. Ironijas kangals ir tas, ka Ilgārs Mamādovs īstenībā pat nepiedalījās protestos. Fakts ir tāds, ka Ilgais Mamādovs ir ieslodzījumā un viņa tiesības tiek pārkāptas. Tieši to pašu esam pieredzējuši Turcijā un Krievijā. Mums ir jācīnās par demokrātiju, tas jādara ikdienu. Paldies Makovei kundzei. Tagad viena minūte Seņičinas kundzei. Mikrofon. Mikrofonu. Dziękuję, panie przewodniczący. Azerbejdżan, choć... Paldies, priekšsēdētāji. Azerbaidžāna ir parakstījusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju bet nav atrisinājusi politieslodzīto problēmu. Netiek nodrošināta vārda brīvība. Interneta lietošana ir ierobežota, tāpat arī NVO tiek apspiestas un netiek pieļauta pulcēšanās brīvība. Mēs gribam aicināt Azerbaidžānas varas iestādes ļaut žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem uh, darboties drošībā. Piekļuvi informācijai ir vitāla, ja valsts grib būt demokrātiska. Tāpat tas ir um, nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu noslēgt nolīgumu ar Azerbaidžānu. Ir jāņem vērā vārda brīvība, pulcēšanās brīvība. Komisijas priekšsēdētājiem Barozu vajadzētu runāt par šiem jautājumiem, tad, kad Azerbaidžāns prezidents ieradīsies Briselē. Paldies Seņisinas kundzei. Tagad eh, dodu vārdu Cernecka kungam vienu minūti. Paldies priekšādātāji dāmas un kungi. Esmu te nedaudz parēķinājis. Zālē ir 32 deputāti. Es gribētu aicināt Tūnas un Hohensteinas kundzi neapgalvot, ka viņa zina visu to cilvēku viedokli, kas nav šajā zālē. Nav iespējams, ka viņa to zina. Ir svarīgi iemesli, kāpēc deputāti neatrodas zālē. Tie, kas šeit atrodas, nedrīkstētu nodokļu maksātāju priekšā izlikties, ka zālē atrodas 750 deputātu. Šeit ir tikai 32 deputāti. Veržjā kundze no kreiso grupas. Nedrīkstētu kritizēt manu grupu un Cabarnoha kungu. Veržjā kundzes grupa. Izteicās pavisam dažādos veidos par cilvēktiesību situāciju vairākās valstīs. Ir pacelta zilā kārte. Černiecka kungs, vai jūs atbildēsiet uz Hefnera kunga jautājumu? Černiecka kungs, es ļoti labi saprotu, ka jūs vēlēties uzreiz iet prom no zāles, tiklīdz kā izteicāties, bet uh, varbūt jūs varētu atbildēt uz īsu jautājumu, pirms pievērsīsieties kam citam. Uh, Es īsti nesapratu, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, ka it kā jūs nesaprotat parlamentārās demokrātijas noteikumus. Tie, kas šeit sēž, tie ir Eiropas parlamenta deputāti, un tad, kad parlaments tiekas, tad to arī var uzskatīt par Eiropas parlamentu, neuzskatoties uz to, cik zālē atrodas deputātu. Un tieši tāpēc nevajadzētu uzbrukt personīgi eh, cilvēkiem, kas veic šo smago darbu un kas vēlas iestāties ne tikai par uh, savu situāciju, bet arī par smago citu cilvēku situāciju citās valstīs. Černiecka kungs, uh, arī Veržijā kundze vēlas jums uzdot jautājumu. Varbūt mēs varam apkopot šos divus jautājumus un tad jūs kopā atbildēsiet. Es nezinu, vai šis drīzāk zilās kāds jautājums vai personīgs komentārs, bet es gribēju reaģēt uz to priekšlikumu, ko izteica priekšsādātājs. Nu, tā tad, ja ir kaut kāda veida kvotas, tad tādā gadījumā jums kā politiskai grupai arī nevajadzētu, nevajadzētu nu, šādā veidā izteikties. Jūs vajadzētu pašiem sakārtot savā grupā savas uh, lietas, ja jūs neviens nebija, kas pārstāv rezolūcijas uh, sagatavotājs. Černiecka kungs, paldies! Man šķiet, ka Hefnera kungs iespējams tīši nevēlējās saprast, ko es teicu. Es teicu, ka mums vajadzētu izrādīt cieņu 32 deputātiem, kas šeit izsakās Eiropas parlamenta vārdā. Un tieši tāpēc ir nepienācīgi atsaukties uz šiem deputātiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ neatrodas šajā zālē. Es negribētu, lai jūs šeit uh, pievienotos manam viedoklim. Vairs jākundze, es nerunāju par rezolūcijas priekšlikumu, es runāju par to, ko jūsu grupas deputāti saka citās debatēs. Paldies, Černiecka kungs. Tagad pusotra minūte Zjobro kungam. Zom. E, Paldies, priekšādātāji! Azerbaidžāna ir ļoti svarīga Eiropas Savienības partnere, jo īpaši ir runa par gāzes piegādēm. Nabuko gāzvada projekts, ja tas tiks e, realizēts, nodrošinās e, enerģijas piegādi dalībvalstīs. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai attiecības ar šo valsti būtu labas un lai mēs varētu samazināt savu atkarību no Krievijas. Taču, neskatoties uz nelieliem cerību uzplaiksnījumiem attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvēšanu Azerbaidžānā, vēlēšana kalendārs rāda, ka visa pārējā pasaule varētu būt vīlusies ja mēs eh, izmantosim cilvēktiesības kā mēru attiecību vērtēšanai starp valstīm. Pavisam drīz būs vēlēšanas, un opozīcijas kandidāts vēl ar vien ir arestēts. Tas norāda, ka prezidents Alievs nav pasaulē lielākais demokrāts. Par to vajadzētu diskutēt, uzskatu, ka šo, šos viedokļus vajadzētu skaļi paust un vajadzētu arī tos nodot eh, pareizajās rokās. Uzskatu, ka to vajadzētu patiešām skaidri izteikt. Mēs iestājāmies par cilvēktiesībām un nevēlamies, lai Azerbaidžāna nokļūtu Krievijas rokās. Paldies Jabraukungam, tagad eh, izteiksies pārējie runātāji un sāksim ar Kēlija kungu. Vienu minūte. Paldies priekšādātāji. Jā, Krievija un Azerbaidžānā ir daudz kopīgā, jo īpaši, ja ir runa par um, preses brīvības, pulcēšanās brīvības um, neievērošanu un neiecietību pret opozīciju. Mēs cerējām, ka līdz uh, vēlēšanām oktobrī uh, būs uh, kaut kādi uzlabojumi, bet mēs redzam, ka situācija ir patiešām smaga. Opozīcijas līderis, kas um, kandidēja arī uz prezidenta amatu, tika iemests cietumā, tāpēc, ka viņš it kā ir aicinājis uz vardarbību, viņš šķiet ir ieslodzīts arī viennieka kamerā. Šķiet, ka viņš tur arī paliks, līdz vēlēšanas būs beigušās. Tas nav paciešami. Mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu uh, iespējās, lai mēs nodrošinātu viņa atbrīvošanu pēc iespējas ātrāk, lai varētu notikt godīgas vēlēšanas. Manuprāt, tas pašreizējā brīdī ir pats svarīgākais. Paldies Kelija kungam. Tagad eh, Kretu eh, kundzei viena minūte. Es piekrītu tiem runātājiem, kas nepiekrīt eh, veidam vai nosoda veidu drīzāk kā Azerbaidžāna izturas pret Eiropas Savienību. Tas rada lielu vilšanos, it īpaši ņemot vērā to, ka Azerbaidžāna uzņemsies Eiropas padomas prezidentūru 2014. gadā. Ilgarbs Mamādovs, prezidenta amata kandidāts, tiek vajāts. Tas parāda, ka cilvēktiesību situācija Azerbaidžānā pasliktinās. Valstī būtu jāorganizē demokrātiskas vēlēšanas, jāciena opozīcija un nevajadzētu kriminalizēt darbību internetā. Es aicinu komisāru Barozu nodrošināt to, ka Azerbaidžāna ievēro cilvēktiesības. To vajadzētu pārunāt ar viņu valdību sanāk tikšanās laikā. Paldies, Kretū kundze! Migārska kungs, vienu minūtu. Jā, paldies. Komisāra kungs, dāmas un kungi, Azerbaidžānai ir ļoti svarīga loma reģionā. Viņa ir arī svarīgs partneris, tā skaitā tirzniecības partneris Eiropas Savienībai. Mēs arī vēlamies, lai šis partners kļūtu ar vien spēcīgāks, it īpaši attiecībā uz dažādiem resursiem kas ir pieejama šajā valstī. Tomēr, ja valsts ir tik ierobežojuši pret saviem pilsoņiem, un īpaši, ja mēs prasam šādas normas ievērot Krievijā, kas ir mūsu strateģiskais partners, tad to mums vajadzētu prasīt arī no patiesa partnera, kas ir Azerbaidžāna. Un mums nevajadzētu nepareizi interpretēt kad Čānau kungu sacīto, kurš bija delegācijas vadītājs, viņš skaidri sacīja, ka ja viņš kaut ko kritizēja, tad kritizēja mūs, Eiropas parlamenta deputātus, jo viņa delegācija nevar organizēt tikšanos, jo parlamenta deputāti vienkārši neierodās. Un tas arī parāda mūsu deputātu vēlmu risināt šo jautājumu, drīzāk tās trūkumu. Paldies tālāk, ka sākam brīvā mikrofona procedūru. Man ir četri cilvēki pieteikušies, divas minūtes laika, pieci nu jau. Es ļaušu visiem izteikties, bet lūdzu pieturēties pie vienas minūtes. Es aiz kundze pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mamadovs ir opozīcijas politiķis, kurš kritizēja valdību par cilvēktiesību pārkāpumiem un ierobežojumiem. Viņš jau ir iepriekš saņēmis draudus. Februārī viņš tika arestēts miermīlīgas demonstrāciju laikā un šobrīd viņam ir izvirzīts, izdomāts apsūdzības. Organizācija Human Rights Watch ir aicinājusi Azerbaidžānas valdību uzrādīt apsūdzības Mamadovam un viņa kolēģim beidzot. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka nākamā gadā valsts būs Eiropas padoms prezidējušā valsts, kas. Paldies! Paldies, Esais kundzei, Ojolāns kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Kā strateģiskais partners Eiropas Savienībai, Azerbaidžāna īsteno spēcīgu ekonomisko modeli, no, nodalot reliģisko un laicīgo pasauli. Mēs varētu sagaidīt tādu līdzsvarotu attieksmi šis rezolūcijas skaidri atspoguļo sarunu rezultātu un progresu abu, abu pušu sarunās. Gan Eiropas Savienība, gan Azerbaidžāna ir Eiropas padomas loceklis. Es aicinātu turpināt labo un atvērto dialogu, kas mums ir ar Azerbaidžānas republiku. Un aicinātu turpināt šo dialogu par labu abu pušu iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Kurska kungs. Mēs uzbrukam Azerbaidžānai savos izteikumos, tomēr debatēs par Krieviju mēs tik asi neizteicāmies pret Krieviju. Eiropas Savienība varētu panākt labākus rezultātus. Lisabons eh, līgumā, cik runāts par energo solidaritātes jautājumiem princips, Vācija pārkāp šos principus, izbūvējot zem Baltijas jūras gultnē cauruļvadu uz Krieviju. Mums ir tik daudz lietas, pret kurām vērsties, gan Magnitska lieta, gan karš Čečenijā. Mēs nevaram klusēt tad, kad valsts tik dramatiskā veidā pārkāp eh, cilvēktiesības. Paldies Kurska kungam, tālāk Korhols kundze, vienu minūtu. Paldies. Azerbaidžāna ir apņēmusies ievērot cilvēktiesības Turklāt tā pārņems rotējušo prezidentūru. 2014. gadā Eiropas padomē opozīcijas līderam Mamadova arests. Tuvojoties oktobrī prezidentu vēlēšanām, izskatās, ka cīņa ar opozīciju. Mēs aicinām atbrīvot Mamadovu un nodrošināt taisnīgu tiesu. Līdzīgi kā iepriekšējās rezolūcijās par Azerbaidžānu, mums atkal ir jāatsaucās uz eh, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Nedrīkstētu būt nekādu opozīcijas līderu vajāšanas, apspiešanas, un ārējās darbības dienestam būtu jādara viss iespējamais, lai atbrīvotu Mamadu. Paldies, un noslēgumā Hibners kundze. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Mēs šodien runājam par Azerbaidžānu kā par valsti, kura virzās Eiropas virzienā. Un tur ir, kā daudzās valstīs, cilvēki, kuriem ir atšķirīgi politiski viedokļi. Mamādovs ir politiķis, viņš joprojām ir prezidenta amata kandidāts, viņš ir ticis arestēts kā kāds parasts noziedznieks, neskatoties to, ka viņš ir opozīcijas vadošais politiķis. Mamādos, kurš ir pazīstams ar savām demokrātiskajām iniciatīvām, radījis, varētu teikt, nemieris ne tikai Azerbaidžānā, bet arī citur pasaulē, pat pie mums Eiropas Savienībā. Māja sākumā Padome aicināja atbrīvot Azerbaidžanā visus politiķus ieslodzītos, bet līdz šim nav bijusi nekāda atbilde vēl uz to. Tas, protams, ir daudz bēdīgāk, it īpaši ņemot vērā, ka valsts pārņems prezidentūru nākamajā gadā Eiropas padomē. Paldies, ar to arī noslēdzam brīvā mikrofonu procedūru un noslēgumā komisārs Levandovskis. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, uzrunājus augstās pārsaules Katrīnas Eštons vārdā un vēlos pateikties parlamenta deputātiem par izte, izteikto interesi šajā jautājumā. Mamadau kunga lieta ir ļoti nopietna lieta. Tur ir nepieciešama mūsu uzmanība. Pirmkārt jau tādēļ, kā šī lieta tika veidota, un īstenota. Un īpaši, protams, ņemot vērā to, ka Azerbaidžāna būs prezidējuša valsts Eiropas padomē nākamgad. Mamadov kungs nav varējis saņemt eh, nekādus sūtījumus no ārpuses, arī ģimene nevar viņu apmeklēt, un ir skaidrs, ka uh, Turpinoties viņa apcietinājumam, arvien samazinās viņas iespējas startēt prezidenta vēlēšanās kā vienam no kandidātiem. Es vēlos jūs, jums apliecināt, ka Katrīna Eštona un komisārs Fīle ļoti cieši seko politisko notikumu attīstībai visās tikšanās laikos ar Azerbaidžānu un pauduši arī publisks paziņojums par cilvēku tiesību un pilsonisko tiesību ievērošanu valstī, tātad mēs neklusējam par šiem jautājumiem. T mūsu Eiropas kopējā telpā šie principi ir svarīgi, pie tam jāņem vērā ne tikai vēlēšana procesa tehniskie aspekti, bet arī pilsoņu tiesības darboties un Tā skaitā paust arī viedoklī elektroniskajos eh, plašsaziņas līdzakļos un internetā. Kā jau iepriekš apspriežot situāciju Krievijā, šeit ir atkal jautājums saistīts ar tiesu varu un tās sistēmas darbību. Protams, ka tas skar ne tikai Mamado kungu lietu, bet ir daļa no lielāka, plašāka dialoga ar Azerbaidžānu. Kā jau tas šeit tik minēts, tas valsts ir svarīgs partners Eiropas Savienībai, bet mūsu attiecībām būtu jābūt tādām, kas ļautu brīvi runāt. Parlamenta rezolūcija, protams, tiks ņemta vērā un tādos svarīgos jautājumos kā pulcēšanās brīvība, lik, eh, likumdošanu vēlēšanu jomā, plašsaziņas līdzekļu brīvību tik ņemt vērā. Protams, ka mēs cieši sekojam tam, kas notiek Azerbaidžānā un aicinam arī rīkoties delegācijai uz vietas. Viņam delegācijas vadītājs 4. aprīlī varēja panākt tikšanos ar Mamado, tāpat tiek uzturēt cieši kontakts ar Mamado kungu ģimeni un viņa aizstāvjiem Tā šeit, protams, ir runa ne tikai par Mamādo kungu, bet arī par Tofiku Jakublu, kurš atrodas apcietinājumā. Un man prieks informēt jūs, ka es delegāciju Baku apmeklēju Jakublu kungu cietumā un viņa gadījumā, līdzīgi kā Mamādo kungu gadījumā, mēs cenšamies uzraudzīt situāciju un uh, piedalīties eh, šajos procesos, eh, turpinot cieši uzraudzīt situāciju Azerbaidžānā. Paldies! Paldies eh, komisāram! Ar to arī beidzam debats par šo jautājumu. Seši rezolūciju projekti ir iesniegt. Balsošana notiks pēc debatēm. Un pēdējais jautājums darba kārtībā ir debats par Rohi.